Brazila. Take your seat. Kolēģi, lūdzu, ies, ieņemiet vietas, lai varam sākt. So for all of you who want to vote. Visi šodien, kas ir sagatavojušies uz balsošanu, lūdzu ieņemiet vietas. We will start with a small... Eh, sāksim ar paziņojumu lūdzu ieņemiet vietas. Thank you. So, colleagues, one more, take the seat, we will start. Kolēģi, ieņemiet vietas, lūdzu. Un sāksim ar paziņojumu. Paziņums izskanēs čehu valodā, tāpēc lūdzu uz, uzlieciet austiņas. Šodien Mēs atceramies un pieminam sesto gadskārtu kopš Londonas transporta sistēmā notika teroristiski uzbrukumi, kur rezultātā gāja bojā 52 cilvēki un gandrīz 800 guva ievainojumus. Mēs atceramies un paturam prātā 2005. Eh, gada 7. jūlija Londonas notikumus. Šajā dienā mūsu domas ir ar teroristu uzbrukuma upuru ģimenēm un draugiem. Londonas uzbrukumi bija viens no briesmīgākajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā. Vēlos sacīt, kā spridzinātāji un teroristi. Neatkarīgi no tā, kā vārdā viņi to dara, ir nosodām, jo mēs vērtējam ikvienu dzīvību. Žádný terorista či teroristický útok. Neviens terorists, neviena teroristiska darbība nevarēs mazināt vai graut mūsu ticību pamatvērtībās tādās kā cilvēku pamatiesības. Terorisms ir uzbruks mums visiem, uzbrukums mūsu demokrātiskās sabiedrības pamatstruktūrām. Tas nekad nevar būt attaisnots. Un Eiropa vienmēr būs vienot cīņa pret jebkura veida terorismu. Lūdzu, ievērosim klusumbrīdi.